dargie kolēģi, dargie ciemiņi, cienītās dāmas, godātie kungi. Pirms 26 gadiem uh, Jānis uh, Pāvils II uzstājās Eiropas parlamentā. Viņa runa bija ārkārtīgi būtiska dzels priekškara krišanā un uh, Eiropas uh, atkal savienošanās procesā. Šodien jūs, jūsu svētība Romas pāvests Francisks uzstāsieties Eiropas parlamentā. No 28 valstīm vairāk nekā 500 miljonu cilvēku tiek reprezentēti šeit. Šī parlamenta deputāti atspoguļo Eiropas daudzveidību. Pagājušo sešu gadu laikā Eiropa ir piedzīvojis dramatisku un eh, ļoti smagu krīzi ar smagām sekām. Īpaši dramatiski ir uzticības zaudēšana, ko cilvēki izjūt attiecībā uz savām institūcijām nacionālā un Eiropas līmenī. Šī uzticības zaudēšana ir ļoti liela. Bez uzticības eh, nevar īstenot eh, idejas un neviena institūcija nevar ilgtermiņā pastāvēt. Tādēļ sadarbība starp visiem spēkiem ir nepieciešama, lai atjaunotu zaudēto uzticību. Šādā izpratnē Eiropas Savienības un jūsu institūcijas un katoļu baznīcas uh, uh, mērķi ir uh, vienoti tolerants vērstī, vērtības, respekts, vienotība, solidaritāte un miers tās ir mūsu kopējā, mūsu kopējā uzdevuma daļas. Eiropas eh, Savienība pārstāv uh, kopā esamību, nevis atsevišķu darbošanos vienotību, nevis atstumšanu. Jauniem cilvēkiem ir grūti atrast darbu un vietu sabiedrībā. Migranti meklē sev un bērniem labāku nākotni. Cilvēki bēg no kariem un katastrofām un meklē pie mums patvērumu un aizsardzību. Jautājumos par sociālo taisnīgumu vai bagātības nevienlīdzīgu sadalījumu un dzīves iespējām, vai arī runājot par to, kā klājas veciem cilvēkiem mūsu sabiedrībā, runājot par kāru un konfliktiem mūsu kaimiņos uh, un papildus tam visam mēs uh, saskaramies ar uh, kopīgiem izaicinājumiem. Jūsu svētība, jūsu vārdiem ir milzīga vērtība, ne tikai tādēļ, ka jūs esat uh, Uh, vairāk nekā miljārda katoļu reliģiozais vadītājs, bet arī uh, jūsu vārdi ir ārkārtīgi nozīmīgi, jo tie ir uh, vērsti uz mums visiem, tie ir svarīgi mums visiem un ir derīgi mums visiem, jo tās tēmas, par kuriem, jū, kurām jūs runājat, tās skar mūs visus, ja ne svarīgas mums visiem, tās ir universālas. Jūsu vārdi dod orientēšanos laikā, kad orientēšanās pietrūkst vai nav. Jūsu miera un dialoga vēstījums, jūsu godīguma un atbildības aicinājums, solidaritātes un kopā esības aicinājums mums skaidri parāda, ka mums ir kopīgi uzdevumi, mums kopīgie uzdevumi jārisina kopīgi, ka mums jābūt vienotiem un vienot esam spēcīgāki nekā atsevišķi. Uh, Jūsu vēstījums ir ļoti eiropeisks vēstījums, jo tieši uz šī vēstījuma balstās ideja par Eiropas vienotību. Un jūsu vēsture, eh, jūsu svētība ir Eiropas vēstība. Tā ir eh, vēst, eh, tas tāds par ģimeni, kas ir devusies prom no Eiropas un radusi jaunu dzimteni Dienvidu Amerikā. Tā ir pāvesta vēsture kas no Atlantijas okeāna otras puses atgriežas lai reformētu savu baznīcu un lai uh, vestu ticīgos. Tas ir stāsts, kas varbūt mums, kas ir mums piemērs un uh, dod spēku reformēt un pārveidot Eiropu. Paldies jums visu kolēģu uh, vārdā par to, ka esat šodien šeit, ka pieņēmāt Eiropas parlamenta ielūgumu. Mūsu parlamentam tas ir liels gods un privilēģija šodien uzklausīt jūs, jūsu svētību Romas pāvest Francisk, lūdzu jums vārds. Vielen Dank. Senjor prezidente. Priekšsēdētāja kungs. Vicepriekšsēdētāji. Eiropas parlamenta deputāti. Visi, kas ir saistīti un iesaistīti šī parlamenta darbībā. Draugi, es pateicos, ka uzaicinājāt mani uzrunāt šo parlamentu, institūciju, kas ir būtiska Eiropas Savienības dzīvei. Un paldies, ka sniedzāt man iespēju izteikties ar jūsu starpniecību, uzrunājot vairāk nekā 500 miljonus iedzīvotāju 28 dalību valstīs, iedzīvotājus, kurus jūs pārstāvat. Es jo īpaši esmu pateicīgs jums, priekšsēdētāji kungs, par jūsu siltajiem ievadvārdiem visa parlamenta vārdā. Mana vizīte notiek vairāk nekā ceturdaļu gadsimtu pēc tam, kad šeit viesojās pāvests Jānis Pāvils II. Kopš tā laika Eiropā un arī visā pasaulē daudz kas ir mainījies, vairs nepastāv oponējoši bloki, kas bija sadalījuši kontinentu divās daļās, un pamazām tiek īstenota cerība, ka Eiropa, kur pārstāv um, brīvas un neatkarīgas institūcijas, vienā brīdī atgūs tās dimensijas, kuras tai ir piešķirtas geogrāfiski un vēl jau vairāk vēsturiski. Eiropas Savienībai paplašinoties, arī pasauli ir kļuvusi sarežģītāka un mainīgāka. Tā ir savstarpēji savienota un globāla, un rezultātā tā ir kļuvusi aizvien mazāk eirocentriska. Neraugoties uz lielāku un spēcīgāku Eiropas Savienību, Eiropa rada iespaidu, ka tā ir novecojusi un nogurusi. Tā aizvien mazāk ir galvenā varone pasaulē, kas bieži vien raugās uz to ar augstprātību, neusticīgumu un bieži vien ar aizdomām. Šodien runājot ar jums, es kā priesteris gribētu sniegt cerības un iedrošinājumu vēstījumu visiem Eiropas iedzīvotājiem. Tas ir cerības pilns vēstījums, kura pamatā ir ticība, ka mūsu problēmas var kļūt par spēcīgiem virzītāju spēkiem vienotībai un ceļam uz visu šo baiļu pārvarēšanu, kuras šobrīd piedzīvo Eiropa un visa pasaule. Tas ir vēstījums ticībā dievam, kas pārvērš ļauno labā un nāvi dzīvībā. Tas ir iedrošinājums un uzticības paušana Eiropas Savienības veidotājiem, kas kopā strādājot tiecās pārvarēt plaisas, un sekmēt mieru un sadraudzību starp visiem šī kontinenta iedzīvotājiem, un šī vērienīgā politiskā projekta centrpunktā bija ticība cilvēkam. Netik daudz pilsonim vai ekonomiskai vienībai, bet gan cilvēkam, cilvēkiem, vīriešiem, sievietēm, kuriem piemīt transcendenta cieņa. Es jūtu spēcīgu saikni kas eh, pastāv starp šiem diviem vārdiem - cieņa un transcendents. Cieņa bija izšķirīga koncepcija atjaunošanās procesā pēc otrā pasaules kara. Mūsu nesenajā pagātnē bija būtiski pasargāt cilvēka cieņu daudzajos vārdarbības, diskriminācijas gadījumos, kas pat Eiropā notika gadsimta gaitā. Cilvēka tiesību svarīguma atzīšana bija rezultāts ilgstošam procesam, kas nesa sev līdzi daudz ciešanu un upurēšanos, kas palīdzēja veidot unikālas vērtības apzināšanos, kas piemīt katram individam, katram cilvēkam. Šī apzināšanās balstījās ne tikai vēsturiskos notikumos, bet gan Eiropas domā. Un tai raksturīgs, raksturīgi bija bagātinoša sastapšanās, apvienojoties grieķu, romiešu, ķeltu, germāņu, slāvu avotiem un arī kristietībai, tādējādi veidojot personas koncepciju. Mūsdienās cilvēku tiesība aizstāvība ir būtiska Eiropas Savienības centieniem arī personas cieņas aizstāvība gan Eiropas Savienībā, gan arī tās attiecībās ar citām valstīm. Tā ir būtiska un vērtīga apņemšanās, jo joprojām ir pārāk daudz situāciju, kurās ar cilvēkiem apējas kā ar objektiem, kuru ieņemšana, veidošanās un noderīgums var tikt programmēts, un kurus pēc tam, kad viņi vairs nav noderīgi, var vienkārši izmest, jo viņi ir kļuvuši vāji, slīmi vai veci. Galu galā, kāda gan cieņa var pastāvēt, ja nav iespējas brīvi paust savas domas vai neierobežot piekopt savu ticību? Kāda cieņa ir iespējama bez skaidra juridiska ietvara, kas ierobežo spēku un veicina tiesiskumu, pārvarot tirāniju? Kāda cieņa ir iespējama, ja sievietes un vīrieši saskaras ar dažādu veidu diskrimināciju, un kāda cieņa gan ir iespējama, ja cilvēkiem nav pārtikas un pamatlieta, kas ir nepieciešams izdzīvošanai, un vēl ļaunāk trūkst darba vietu. Promovere la dignità della persona. Cilvēka cieņas sekmēšana nozīmē atzīt to, ka cilvēkam ir neatņemamas tiesības, kuras Neviens šim cilvēkam nedrīkst patvaļīgi atņemt un vēl jau vairāk kādu ekonomisku interešu vārdā. Vienlaikus tomēr ir jārūpējas nepieļaut noteiktas kļūdas, kas var rasties cilvēku tiesību koncepcijas pārprašanas dēļ. Mūsdienās pastāv tendence pieprasīt aizvien plašākas individu tiesības. Un uh, man pat ir kārdinājums teikt, individualistiskas tiesības, tam pamatā ir cilvēka persona, kas ir atdalīta no visiem sociālajiem un antropoloģiskajiem kontekstiem, it kā šis cilvēks būtu monāde, kurai nerūp citas apkārtējās monādes. Vienlīdz svarīgs un papildinošs koncepts, pienākums vairs nav saistīts ar tiesību koncepciju. Rezultātā individuālisms tiek celts augstumos, neņemot vērā sociālo kontekstu, kurā indivīda tiesības un pienākumi ir saistīti ar citu personu tiesībām un pienākumiem un sabiedrības kopīgo labumu. Tāpēc es domāju, ka ir būtiski mūsdienās veidot tādu cilvēku tiesību kultūru, kas ir inteliģenti, uh, saistīta ar personas dimensiju un savieno šo dimensiju ar kopējo labumu, ar visiem mums, kas sastāv no individiem, ģimenēm, dažādām grupām, kas kopā veido sabiedrību. Ja individu tiesības nav harmoniski pakārtotas citām tiesībām, tam ir risks kļūt uh, neierobežotām un izraisīt konfliktus un vardarbību. Runājot par transcendentu cilvēka cieņu, nozīmē vērsties pie cilvēka dabas, pie cilvēka dabas, kas ļauj nošķirt ļauno no labā, pie šī kompasa, kas ir dziļa mūsu sirdīs, ko Dievs tur ir ievietojis. Cilvēks nav absolūta būtne, bet gan būtne, kas ir attiecībās ar citām būtnēm. Viena no Eiropā izplatītākajām mūsdienu slimībām, manuprāt, ir vientulība. To cilvēku vientulība, kuri nav savienoti ar citiem. Tā jo īpaši notiek ar gados vecajiem, kas bieži vien ir pamesti savā ziņā, un arī jauniešiem, kuriem trūkst skaidrības par savu nākotni. To var arī pieredzēt nabadzīgo vidū, kuri dzīvo mūsu pilsētās, un arī migrantu vidū, kas dodas šurp meklējumos pēc labākas nākotnes. Šī vientulība ir kļuvusi vēl jo akūtāka ekonomiskās krīzes rezultātā, kas turpina traģiski ietekmēt sabiedrību. Pēdējos gados Eiropas Savienībai paplašinoties ir augusi arī iedzīvotāju neusticēšanās Eiropas institūcijām, kurus tie uzskata par augstprātīgām, pārņemtām ar likumu veidošanu, kuras iedzīvotāji uzskata par vienaldzīgiem pret atsevišķu iedzīvotāju vajadzībām, ja ne pat kaitīgiem. Daudzu Gadu gaitā mēs esam pieredzējuši iespaidu, ka Eiropa nogurst un noveco. Eiropa ir vecmāmiņa, kas vairs nav auglīga un dzīvības pilna. Rezultātā dziļās domas, kas reiz iedvesmoja Eiropu, šķiet ir zaudējušas savu spēku, un tagad tās aizvieto birokrātiski tehnikas, te, tehniskas detaļas, ar kurām nodarbojas Eiropas institūcijas. Uh, Līdz ar to rodas diezgan egoistiski dzīves stili, kuriem raksturīga pārbagātība, un šī pārbagātība vairs nav ilgtspējīga. E spesso indifferente nei confronti del un šī pārbagātība bieži vien ir vienaldzīga pret apkārtējo pasauli un jo īpaši nabadzīgajiem. Mums ar nožēlu jākonstatē, ka tehniski un ekonomiski jautājumi dominē politiskajā diskusijā, tādējādi kaitējot cilvēka patiesajām vajadzībām. Cilvēkam ir risks kļūt par sīku zobratiņu mašinērijā, kas pret viņiem izturas kā pret patēriņa precēm, kas ir jāizmanto. Un rezultāts traģiskā kārtā ir tāds, ka tad, kad cilvēka dzīve vairs nav noderīga mašinērijai, to ar dažām nopūtām vienkārši izmet, kā tas notiek ar nedziedināmi slimajiem, gados vecajiem, kas ir pamesti un neaprūpēti, un bērniem, kurus nogalina pirms viņi ir piedzimuši. E il grande equivoco che ha... Tā ir liela kļūda, kas tiek pieļauta tad, kad tehnoloģijām atļauj pārņemt kontroli. Rezultātā vairs nav skaidrs, kas ir līdzeklis un kas ir mērķis. Tas ir nenovēršamas sekas šai kultūrai, kas izmet ārā lietas un cilvēkus un nekontrolētam patēriņam. Cilvēka cieņas uzturēšana nozīmē atzīt cilvēka dzīves vērtību, kas mums tiek brīvi piešķirta un tādajādi nevar tikt tirgota. Jūs, kā parlamenta deputāti, esat pieaicināti lielā misijā, kas brīžiem šķiet neiespējama. Jums ir jārūpējas par atsevišķu individu vērtībām un tautām. Jums ir jārūpējas par tiem, kuriem ir vajadzīgs gan spēks, gan maigums. Šīm rūpēm ir vajadzīga devība un arī noturība pret eh, šo privatizēto domāšanas veidu, kas nenovēršami vēd pie ārā mešanas kultūras. Rūpēties par individu nozīmē sargāt atmiņas un cerības nozīmē uzņemties atbildību par tagadni ar tās situācijām, kurās valda marginalizācija un ciešanas, un šis darbs arī nozīmē veicināt cieņu. Kosike. Kā lai mēs atkal atjaunojam ticību nākotnē, tā lai vispirmkārt jau sākot ar jauno paudzi varētu atkal atrast šo pārliecību, kas ir nepieciešama, lai sekotu lielajiem ideāliem, lai būtu vienota un mierīga Eiropa, lai būtu radoša un resursiem pilna Eiropa, kas respektētu tiesības un arī apzinātos savus pienākumus. Lai atbildētu uz šo jautājumu, es eh, izmantošu kādu eh, alegoriju, kādu tēlu. Vienā no slavenākajām Rafaela freskām Vatikānā ir attēlot tā saukta aptēnu skola. Centrā stāv Platons un Aristoteles. Platona pirksts ir vērsts uz augšu, uz ideju pasauli, uz debesīm, uz paradīzi. Varētu teikt, Aristoteles savukārt izstieps roku savā priekšā. Uh, pretim cilvēkam, kas aplūko šo fresku, tātad pretī pasaulē, pretī konkrē, konkrētai realitātei. Manuprāt, tas ir ļoti precīzs uh, attēlojums Eiropai un Eiropas vēsturei, kas sastāv no nepārtrauktas saskarsmes, kas pastāv starp debesīm un zemi uh, kur ar debesīm ir domāta šī atvērtība transcendentajam, tātad dievam, kas vienmēr ir bijis ļoti svarīga Eiropai, un tāpat laikā zēme attēlo Eiropas praktiskos un konkrētās spējas saskarties ar situācijām un problēmām. Eiropas nākotne būs atkarīga no šīs saiknes starp diviem elementiem. Eiropa, kas vairs nebūs atvērta transcendentajai dzīves dimensijai, būs Eiropa, kurā pastāvēs risks, ka pavisam lēnām tā pazaudēs savu dvēseli un cilvēcisko garu, kuru Eiropa joprojām tomēr mīl un aizsargā. Ņemot uh, par sākumu punktu šo transcendenci, es gribētu atsaukties uh, uz centrālo elementu personā. Es uzskatu, ka ir ārkārtīgi svarīgs ne tikai Uh, kristietības mantojums, kas ir pastāvējis uh, līdz šim un noteicis kontinentu sociālo un kultūras veidošanos, bet ir ārkārtīgi uh, svarīgs tas devums, kas kristietībai šobrīd ir dodams un ko tā nākotnē varētu dot Eiropas izaugsmē. Šis devums nekādā veidā nav drauds valstu laicīgumam un tāpat arī uh, Eiropas Savienības iestāžu neatkarīgumam, bet gluži pretēji, kristietība var būt bagātinoša, jo tajā ir svarīgi tādi elementi kā miers, subsidiartāte un savstarpēja solidaritāte, un tāpat arī humānisms, kas balstās uz cilvēku un personas cieņu. Tāpēc es gribētu atkārtot to, ka svētais krēsls un katoliskā katoļu baznīca Eiropas bīskapa konferences eh, personā ir gatava tātad iesaistīties eh, būtiskā, atvērtā un caurskatāmā dialogā ar Eiropas Savienības institūcijām. Tāpat esmu pārliecināts, ka Eiropa, kas apzinās savas reliģiskās saknes un novērtē tās, un saprot arī eh, to auglīgumu un potenciālu, ka šāda Eiropa arvien vairāk spēs stāsties pretīm dažādām ekstrēmismu formām, kuras izplatās šodienas pasaulē. Lielā mērā tāpēc, ka pastāv liels ideāla trūkums, kas šobrīd valda rietumu pasaulē, jo tieši tas, ka cilvēks ir aizmirsis dievu un tā slavināšanu, un tāpēc pasaulē rodas vardarbība. Non possiamo qui non ricordare. Šajā sakarībā man jāatceras, jāpiesauc vairāk netaisnīguma gadījuma situācijas pēc reliģiskām minoritātēm, tīpaši kristiešiem, kas ir noticis daudzās vietās pasaulē kopienas un atsevišķi cilvēki mūsdienās ir pakļauti barbariskiem vardarbības aktiem. Viņi bieži vien tiek izdzīti no mājām, no savas eh, zemes, viņi tiek eh, pārdoti kā vergi, nogalināti, viņiem tiek nocirstas galvas, viņus sit krustā vai sadedzina dzīves. Un daudzi citi par to tikai klusē un noskatās uz šādām darbībām. Il moto dell'Unione Eiropas Savienības uh, moto ir vienota daudzveidībā. Vienotība nenozīmē to, ka jābūt pilnīgai vienādībai uh, politiskai, ekonomiskai un kultūras dzīvē, ka visam ir jābūt vienādam. Reāla vienotība izmanto to bagāto dažādību, kas ir tās pamatā. Tā kā tādā ģimenē jo ģimene ir vienotāka tad, kad katrs tās loceklis ir brīvs un viņš būt, var, drīkst būt pats. Es uzskatu Eiropu kā e, cilvēku, kā tautu ģimeni, kuri izjutīs Eiropas Savienības institūciju tuvumu tad, kad šīs institūcijas būs spējīgas viedi apvienot šo vienotības ideālu ar dažātību kas ir raksturīgi katram cilvēkam, kad tiks ņemts vērā un ievērotas uh, konkrētas tradīcijas, kad tiks atzīta pagātnes vēsture un saknes, kad mēs atbrīvosimies no daudzām manipulācijām un dažādām fobijām. Cilvēka centrālās uh, lomas atzīšana nozīmē pirmkārtām to, ka cilvēkam ir jāļauj brīvi paust savu individualitāti un savu radošumu, gan kā individam, gan arī kā tautām kopā. Tāpat laikā katras personas raksturiskās iezīmes ir liela bagātība, jo to var izmantot visi pārējie. Vienmēr jāatceras, ka ir jārespektē Eiropas Savienības konfigurācija, kas balstās uz solidaritātes un subsidiaritātes principiem. Ir nepieciešams nodrošināt savstarpēju palīdzību un tādā veidā virzīties uz priekšu, balstoties uz savstarpēju uzticību. Šanā, šajā vienotības dinamikā un īpašajās raksturīgajās iezīmēs jūsu Eiropas parlamenta deputāta loma ir būt atbildīgiem par to, lai jūs saglabātu demokrātiju dzīvu Eiropas cilvēkiem. Tas nav nekāds noslēpums, ka vienotība, ja to uztver kā vienādību, tad tas tikai grauj demokrātisko sistēmu un vājina šo dažādo organizāciju un politisko partiju bagāto savstarpējo sadarbību. Tādā veidā rodas risks, ka mēs varētu dzīvot tikai vārdu, ideju iedomātā pasaulē. Un Tādā veidā mēs varētu sajaukt, rasties sajukums starp, starp, starp šo realitātu un demokrātiju un tādu nosacītu mm, politisko dzīvi. Demokrātijas saglabāšana Eiropā nozīmē, ka mums ir jāizvairās no dažādām globalizācijas tendencēm, kas mazina, kas atšķēr šo realitāti. Jāizvairās no tādām um, eņģeliskām tīrības formām, no diktatorisma, relativisma, no dažāda veida fundamentālisma. Uh, no ētikas sistēmām bez kādas laipnības un sapratnes. Demokrātijas eh, saglabāšana ir liels izaicinājums šajā vēsturiskajā momentā. Mūsu demokrātija patiesais spēks, un to mēs saprotam, kā eh, cilvēku un tautu politiskās vēlmes izpaušana. Mēs nedrīkstam ļaut tam sadrupt zem spiediena no dažādām multinacionālām interesēm, kuras nebūtu nav nepiemīt visiem, un tās tikai vājina vienotās eh, sistēmas. Šis ir viens no lielākajiem izaicinājumiem, kādu vēsturi mums šodien liek priekšā. Dot Eiropai cerību, tas ir kas vairāk kā tikai atzīt katras personas, katra cilvēka centrālo lomu. Tas nozīmē, ka ir jānovērtē, jāauklē katra vīrieša un sievietes uh, Eh, spējas. Tas nozīmē, ka ir jāinvestē katrā personā un tajos apstākļos, kā veidojas, kā attīstās katra cilvēka talanti un spējas. Pirmā no šādām jomām, kurie jāpievērš uzmanība, ir eh, izglītība, kas sāks ar ģimeni. Tātad ģimene ir pati pamatšūniņa un vissvarīgākais, visvērtīgākais eh, sabiedrības elements. Sabiedrība, kas ir vienota, auglīga un nesagraujama, tai piemīt Eh, šie pamata elementi, kas ir pamats cerības uzturēšanai nākotnē. Bez šī ļoti spēcīgā pamata nākotne pretējā gadījumā būs vienkārši būvēta uz uh, smiltīm, un tam būs ārkārtīgi smagas sociālas sekas. Tāpat ir ārkārtīgi svarīgi, lai ģimenes svarīgums ne tikai dotu virzību un cerību jaunajai paaudzei, bet tas ir svarīgi arī vecākiem cilvēkiem kuri bieži vien nonāk situācijā, ka viņi dzīvo vieni, ka viņi ir pamesti, jo uh, viņiem vairs nav ģimenes uh, pavārdas siltuma, kas varētu viņiem palīdzēt un atbalstīt viņus. Edukatīvi. Līdz tekus ģimenei ir arī izglītība, skolas un universitātes. Izglītība nedrīkst aprobežoties ar to, ka sniedz tikai tehnisku zināšanu kopumu, bet gan tai ir jāatbilst cilvēka izaugsmes procesam kopumā, kas ir ļoti komplekss. Jaunieši šodien prasa piemēroti un pilnīgu izglītības apgūšanu. Viņi grib ar nākotnēm skatīties ar, ar, ar cerībām skatīties nākotnē, nevis ar vilšanos. Un tā tiks veicinātas eh, Eiropas radošās iespējas arī zinātnē. Tās vēl nav pilnībā apzinātas. Nu, piemēram, var uh, padomāt par alternatīvajiem energoavotiem, kuru attīstība videi uh, būtu un vidas aizsardzībai būtu ļoti nozīmīga. Europa. Eiropa. Eiropa vienmēr ir uh, bijusi par labu ekoloģijai pirmajās eh, rindās. Tas ir ļoti slavējami. Šī mūsu zeme, to pat tiešām ir visu laiku jākopj un tai ir jāvelta uzmanība. Un katram eh, piekrīt personīga atbildība radītā saglabāšanā radi, visa radītā saglabāšanā, ko Dievs ir devis cilvēku rokās. Tas no vienas puses nozīmē to, ka dabu mēs izmantojam. Mēs priecājamies par dabu un a, varam to izmantot, bet no otras puses tas nozīmē to, ka mēs nesam tās. A, um, pārvaldītāji, mēs esam sargātāji, bet ne valdītāji. Mums a, daba ir jāmīl un jā. A, jāaizsargā. Tā vietā mūs bieži vien vada valdīšanas īpašuma, manipulēšanas un izmantošanas domu kopums, jo mēs to necienam, nelolojam, mēs neuzskatām to kā bezatlīdzības dāvanu, ko mums jāaizsargā. Bet uh, sargāt dabu nenozīmē ne tikai to nepamatot izmantot, bet gan tā jāizmanto ir pareizi. Es, piemēram, domāju par lauksaimniecības sektoru, kas ir aicināts cilvēkus atbalstīt un dot tiem ēdienu. Nevar tolerēt to, ka miljonu cilvēkiem pasaulē nomirst uh, badanāvā un tajā, badanāvē un tajā pašā laikā katru gadu uh, pārtiks produktu tonnas no mūsu galdiem tiek izmestas. Inoltre, Bez tam mums uh, ir jāciena daba, un tas mums atgādina to, ka cilvēks pats ir nozīmīga dabas daļa. Līdztekus vidas ekoloģijai ir nepieciešama arī cilvēka ekoloģija, kas ir saistīta ar personas cieņu, un es to vēlos ar maniem vārdiem šodien jums atgādināt. Otra daļa, kur uh, cilvēka talanti uzplaukst, tas ir darbs. Ir pienācis laiks veicināt nodarbinātības politiku, bet ir nepieciešams darbam atkal atgriezt cieņu, radot uh, atbilstošus noteikumus uh, tās veikšanai. Čo implica No vienas puses tas ietver sevi to, ka tiek rastas jaunas metodas, kas atbilst tirgus elastīgumam un savienot to ar darba perspektīvu stabilitāti un drošumu. Tas ir nepieciešams strādājošo cilvēciskai attīstībai. No otras puses, tas nozīmē to, ka tiek veicināts piemērots sociālais konteksts, kas nav uh, vērsts uz cilvēku izkalpināšanu, bet gan strādājot tiek sniegta iespēja uh, veidot ģimeni un izglītot bērnus. Tāpat ir nepieciešams kopā pievērsties migrācijas problēmu risināšanai. Nevar pieņemt to, ka vidusjūra kļūst par lielu kapsētu. Sui balconi laivās, kas katru dienu nonāk pie Eiropas krastiem, ir vīrieši un sievietes, kam ir nepieciešama uzņemšana. Tas, ka trūkst appusēji atbalsta Eiropas Savienībā, ir saistīts ar riskiem rast problēmas atsevišķus risinājumus, kas neievēro uh, ieceļojošo cilvēku cieņu un var uh, radīt uh, pastāvīgu sociālo spriedzi un veicināt uh, pavērdzinātu darbu. Eiropa spēs pārvarēt problēmas, kas saistītas ar ieceļošanu, ja tā varēs pati savu kultūras identitāti izmantot un īstenot piemērotus likums, kas uh, var aizsargāt Eiropas pilsoņu tiesības un vienlaikus garantēt uh, migrantu uzņēmu, uzņemšanu. Tas ir iespējams tad, ja droši, korekti un uh, konkrēti politiski soļi tiks spērti, kā arī uh, pārvarot uh, migrantu izcelsmes zemēs valdošos sociāli politiskos konfliktus, un tas ir šī fenomena pamats. E, ir jādarbojas uz iemesliem, nevis jāiedarbojas tikai uz sekām. Eiropai arī jāpār, jāpārvar paši savu interesu tikai izmantošanu. Priekšstādātāji kungs, ekscelents, dāmas un kunga deputāti. Savas identitātes apzināšanās ir arī nepieciešama, lai konstruktīvi vestu sarunas ar tām valstīm, kas ir lūgušas nākotnē iestāties Eiropas Savienībā. Es pirmkārtām domāju par valstīm no Balkānu telpas, kurām iestāja Eiropas Savienībā atbilst viņu miera ideālam. Tas ir reģions, kas ir tik ļoti cietis no konfliktiem pagātnē. Un Visbeidzot, pašu identitātes apzināšanās ir absolūti nepieciešama, veidojot attiecīgas ar kaimiņu valstīm, it īpaši tām, kas ir eh, pie vidusjūras. No eh, šīm valstīm daudzi iekšējo konfliktu dēļ un reģio, reliģiozā fundamentālisma un starptautiskā uh, terorisma dēļ tai, šajās valstīs cieši. Jums, augsti godātie parlamenta deputāti, piekrīt uh, uzdevums kā likumdevējam saglabāt Eiropas identitāti un ļaut tai augt, lai pilsoņi atkal atgūst uzticību institūcijām Eiropas Savienībā un atgūst uzticību mieru un draudzības plānam, kas ir uh, Savienības pamatā. Jo vairāk pieaug cilvēka vara, jo plašāka ir arī tā atbildība, gan attiecībā pret katru atsevišķo, gan arī attiecībā uz visu uh, kopienu. Uh, To zinot, es aicinu jūs strādāt, lai Eiropa atkal atklāj savu labo dvēseli. Otrā gadsimta anonīms autors rakstīja, ka kristiešu pasaulē ir tas, kas dvēsele ķermenī. Dvēseles uzdevums ir um, saglabāt uh, ķermeni un uh, būt tā uh, apziņai un vēsturiskai uh, zināšanai. Divus tūkstošus gadus ilga vēsture Eiropa saist ar kristietību. Vēsturē ir bijuši konflikti un kļūdas, taču aizvien ir bijusi vēlme attīstīt labo. To mēs uh, redzam paraugoties uz to, cik skaistas ir mūsu pilsētas, un to mēs redzam uh, skatoties uz to, cik daudzveidīgi ir mīlestības un kopīgās izveidas darbi, kas ir redzami visā kontinentā. Šo vēsturi lielā daļā vēl ir uh, jāsastāda. Tā ir mūsu tagadnes un nākotnes daļa. Tā ir mūsu identitāte. Eiropai ir absolūti nepieciešams, steidzam, ne, nepieciešams atkal atklāt savu seju, lai atbilstoši tās dibinātājiem uh, augt mierā un vienotībā, jo um, tā pati vēl nav pilnībā brīva no konfliktiem. Dārgie uh, Eiropas parlamenta deputāti, ir nākusi stunda kopā veidot to Eiropu, kurā ne viss uh, ir saistīts tikai ar ekonomiku, bet ir saistīts arī ar cilvēka svētumu, ar, uh, ne, uh, ar pamatvērtībām. Europa, ka... Tādu Eiropu, kas drosmīgi raugās uz pagātni un ar uzticību raugās nākotnē, lai pilnībā un ar cerībām izdzīvotu tagadni. Ir pienācis brīdis, lai atteiktos no domas par bailīgu un uh, nedrošu Eiropu, ir pienācis laiks atmodināt un veicināt Eiropu, kas ir uh, Eh, zinātnes, mākslas, mūzikas, cilvēcisko vērtību un uh, ticības nesējs. Tādas Eiropas, kas raugās uz debesīm un seko ideāliem, kas raugās uz cilvēku, aizstāv to, aiz, sargā to. Eiropa, kas dodas uz priekšu uz droša, mierīga uh, pamata un ir attiecība punkts visai uh, cilvēcei. Paldies! Paldies, cienītās dāmas, godātie kungi, jūsu aplausi parādīja to, ka pāvests Francisks daudziem, man pat liekas, visiem bija ļoti tūs un runāja visu vārdā. Mēs esam jums ļoti pateicīgi, paldies par šo uzstāšanos, paldies par šo lielo uzdrošināšanu. Uh, Mm, es eh, izprotu to, ko jūs teicāt, kā aicinājumu doties uz priekšu eh, pa ceļu, ko Eiropas Savienība ir gājusi. Tas ir ceļš, kas ved uz labu nākotni un kopietni. Jūs esat devis mums ļoti nozīmīgus norādījumus un Liels paldies jums visa Eiropas parlamenta vārdā kopā. Atkārtošu to, ko teicu sākumā. Jā, jūs esat personība, kas dod orientierus brīdī, kad orientieru nav. Un uh, esam jums šodien bezgalīgi pateicīgi par to, pateicīgi par to, ka jūs ieradāties pie mums un ka mūs uzrunājām. Paldies, dārgie kolēģi, ka jūs um, svētajam tēvam ar jūsu klātbūtni un arī ar jūsu aplausiem devāt atbalstu pa to ceļu, pa kuru viņš dodas. Es domāju, ka mums ir ļoti daudz kopēju uzdevumu, kuros mums. Uh, pāvesta Franciska vārdi mums palīdzēs. Vēlreiz sirsnīgs paldies jums!